pašam kopā ar partneriem šos noteikumus ieviest visā pasaulē vai arī padomāt par alternatīvām. Liels paldies! Diskusija ir pabeigta un rītdien ir paredzēta balsošana. Paldies! Meine sehr verehrten Cienījamie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts ir Kāza kunga ziņojums. Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma attiecībā uz minimālās pamatlikmes ievērošanas pienākuma ilgumu. Un tad sākam uzreiz mūsu diskusiju, un pirmais runātājs ir Kazakungs, kas ir referents jūsu rīcībā 4 minūtes. Minūte. Grazie, prezident. Leonet, Ritnišbet. Eh, Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribēju vērst jūs uzmanību uz faktu, ka mums rīt ir ārkārtīgi svarīgs balsojums. Ne, atvainojos, svarīgs balsojums ekonomikas komitejā, un tāpēc ļoti daudzi deputāti nav klāt šais debatēs, jo jāsaka, balsojums komitejā ir aizkavējies. Un tas ir tikko sācies kā jau priekšsēdētāji nu pat pareizi teica, šis mūsu sagatavotais ziņojums ir ārkārtīgi nozīmīgs, jo tajā runājam par PVN sistēmu, ko grasamies labot. Kā jau jūs visi labi zināt, tad sarunas par attiecīgajiem grozījumiem attiecībā uz šo kopējo pievienotās vērtības nodokļu sistēmu turpinās. Un pagaidām Mums vēl nav izdevies izkļūt no strupceļa. Mums pagaidām ir šī pagaidu sistēma, kas darbojas jau kopš 93. gada. Šī sistēma ir pagarināta, atkārtot pagarināta, atkal un atkal, un mēs eh, zinām, ka pašreizajā situācija nav ilgspējīga. Tāpēc mums ir vajadzīgs kāds eh, pastāvīgs risinājums. Šī pagaidu PVN sistēma, ko izmantojam, nedod nepieciešamos rezultātus attiecībā uz iekšējo tirgu kopumā. Uh, Eh, tiek samazināta komercdarbības efektivitāte, tiek likti tādējādā veidā šķēršļi arī dažādām uzņēmumu darbībām pārobežu jomā. Un kas rada visvairāk bažas, šī pašreizējā pagaidu sistēma ir ļoti jūtīga pret dažādu veidu krāpšanām, piemēram, šīm karuseļu tipa krāpšanas darbībām, kā arī par ko nesen šeit parlamentā spriedām. Tā visa rezultātā savukārt ļoti nopietnas sekas ir uz ieņēmumiem, ko dalībvalstis iekasē valsts kasē. Risinājums, ko, pie kā mums būs jānonāk, nebūs vienkāršs. Un e, attiecīgi vienošanās ir iespējama tikai pēc pamatīgām debutēm un plašām konsultācijām. Kā jau jūs visi zināt, tad komisija pavisam nesen mums apgalvoja, ka pavisam drīz e, nāks, e, tiks nākts klajā ar zaļo grāmatu tā lai šis jautājums varētu mainīties. Eh, ziņojums, pie kā es strādāju, eh, mudina komisiju pārliecināties, ka process ir efektīvs un ka tiek darīts viss iespējamais, lai pārliecinātos, ka jaunā sistēma padara iekšējo tirgu daudz efektīvāku. Otrām kārtām šī jaunā sistēma uzliks eh, zināmu slogu Um, komerces uzņēmumiem un turklāt ļaus apkarot krāpniecību ļoti būtiskā veidā. Kā jūs zinat, tad šos ziņojums jau ir apstiprināts ekonu komitejā. Un te mēs mudinām komisiju turklāt pārliecināties, ka notiek likti priekšā konkrēti priekšlikumi līdz 2013. gadam. Un gribēju uzsvērt, ka mēs nevēlamies tādu sistēmu, kas eh, atkal tikai pārliek risinājums uz tālāku laiku. Nē, priekšlikumi ir jāpublicē jau tagad līdz 2013. gadam. Un es vēlētos izteikt cerību, es domāju, ka es te paužu parlamentu vairākumu cerību, ka šāda sistēma varētu tikt izveidot jau līdz šī sasaukuma beigām. Respektīvi, šai pagaidu sistēmai vairs nevajadzētu tikt pagarinātai. Mēs apstiprināsim šo pašreizēju jaunās sistēmas izveidi un šo pašreizējo pagaidu sistēmu pagarināsim tikai ar nosacījumu, ka tiks likt priekšā šie jaunie priekšlikumi. Gribu noslēgumā pateikties ēnu referentiem, pateikties visiem kolēģiem un izteikt cerību, ka mums būs ļoti plašs, pamatīgs debats par šo jautājumu, vērtīgs debats, un mēs spēsim nonākt pie risinājuma pēc iespējas ātrāk. Paldies! Paldies! Kasas kungs eh, komisijas vārdā. Dosim vārdu komisāram Šmitam. Thank you. Šemetam. Paldies, priekšsēžkungs, godātie deputāti. Es gribētu pateikties Eiropas parlamentam īpaši Davidam Kāzam par konstruktīvo un saulēcīgo ziņojumu par komisijas priekšlikumu pie pieciem gadījumiem pagarināt esošos noteikumus attiecībā uz uh, minimālām piemērojumām PVN likmēm. Priekšlikums ir vienkāršs un nav kontroversiāls. Uh, Eiropas parlaments ir ļoti konstruktīvi uh, piedalījies mūsu uh, darbā, un tas ļaus mums pieņemt priekšlikumu līdz gada beigām. Tas ir saulaicīgi, ņemot vērā patreizējā režīma beigšanās datumu, un arī no padomes puses negaidām nekādas grūtības uh, ātrai apstiprināšanai. Kā jau Kāzkungs sacīja, komisijas priešlikums uh, uzņēmējiem dos nepieciešamo juridisko noteiktību un ļaus uh, turpāk arī uh, rēķināties ar standārtu PVN likmi ES līmenī, uz to virzīties. Uh, par to arī mēs gribam sākt debates tuvākā laikā, risinot eh, trūkums ES eh, e PVN sistēmā, tā kā sarežģītība un arī eh, krāpšanas gadījums. Līdz gada beigām es saviem komisāru kolēģiem ierosināšu publicēt zaļo grāmatu patreizējās sistēmas izvērtēšanai, kā arī to, kāds būtu ceļš ejams nākotnē. Gaidīšu jūsu reakciju par to, kā panākt vienkāršāku, efektīvāku PVN sistēmu un kā eh, samazināt eh, izmaksas un sarežģītību uzņēmumiem, īpaši PVN, eh, maziem vidiem uzņēmumiem, samazinot krāpšanas iespēju un dodot dalībvalstīm elastību. Komisija savu nākotnes politiku PVN jomā ir definējusi paziņojumā, tas notiks līdz 2011. gadam Grozījumi skaidri parāda parlamentu interesi eh, piedalīties šajā diskusijā par PVN strateģijas nākotni. Esmu ļoti gandrīz par šo jūsu interesi un ceru, ka mūsu debats par šo ļoti svarīgo eh, jautājumu arī pēc tam vēl būs ļoti auglīgas. Tomēr es uzskatu, ka šie grozījumi eh, neatiec uz priekšlikumu aptvērumu, pa ko mēs šodien runājam, jo tas attiec tikai uz periodisko režīmu pagarnāšanu Eh, dziļāk debata būtu vēlama uz zaļā eh, grāmatas pamata. Īpaši tas attiec uz grozījumu, kurā komisija tiek aicināta izstrādāt priekšlikumu eh, noteikumiem attiecībā uz PVN likmēm līdz 2013. gadam. Šobrīd komisija nevar apņemties šādu datumu noteikt, izstrādāt priekšlikumu par PVN likmēm, tā arī nevar paredzēt konsultāciju izņēmumu, kas būs plašāks nekā tikai PVN likmi jautājums. Ceru, ka konsultācijas mums ļaus gūt skaidru uh, ieskatu par to, kā, kāda izskatītos PVN nākotne. Komisijas plānošana nākotnes likumdošanas priekšlikumiem būs lielā mērā atkarīga no šo konsultāciju iznākumiem. Paldies par uzmanību, paldies komisārkungs. Un tagad uh, politisko grupu vārdā runās vispirms EPP vārdā pusotru minūtu Esēja kundze. Arvoisa puhemies. Godātais priekšsēdētāj kungs, paldies. Komisijas priekšlikumā galvenokārt runa iet par to, ka patreizējā sistēma darbotos līdz 15. gada beigām. Un runa iet arī par PVN likmēm un par to, ka šīm likmēm būtu jābūt 10% punktu ietvaros. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo konkrētās eh, jomās, konkrētās nozarēs starp dalību valstīm ir būtiskas atšķirības. Uh, Komisija ir eh, ļoti la adekvātā laikā sagatavojusi eh, un mēģina sagatavot zaļo grāmatu, un tomēr es uzskatu, ka parlamenta deputātu priekšlikumā parādījušies svarīgi punkti, jo es vēlētos jau šobrīd uzsvērt, ka mums ir jāiet tādā virzienā, lai jaunākā PVN sistēmas pārskatīšana eh, nāktu par labu dalību valstīm. Mums ir patreizajā ziņojuma ieskatos jāskatās eh, un jāmēģina atvieglot dzīve maziem un vid uz vidējiem uzņēmumiem. Patreizajā situācijā dalību valstu finanses ir pilnīgā neskaidrībā un eh, mēs nezinām, kāda būs PVN likme nākotnē. Un tomēr PVN likme joprojām ir dalība valstu kompetencē, un es vēlētos sveikt Dēvidu Kazaskungu par to, ka e, šobrīd precēm un pakalpojumiem tiek e, sniegta. E, tie, ir mēģināts apkarot, ir mēģināts apkarot pārkāpums. Priekšsēdētājs paldies, es aizkungdai, un tagad demokrāta grupas vārdā divas minūtes Kutaškungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Tā kā mēs redzam šajā direktīvas priekšlikumā minimālais PVN pat laban ir ļoti veiksmīgi darbojies, bet mums ir nepieciešami tādi kopēji noteikumi, kas ievērātu arī tos secinājumus, kādus esam izdarījuši no dažādajām krīzēm Eiropā. Ir nepieciešama jauna Eiropas stratēģija par PVN. Tā jāatvieglo tie šķēršļi, ar kuriem sastopas uh, MBU, kā arī jāuzlabo krāpniecisko darījumu apkarošanu. Līdz uh, 2015. gada 31. decembrim pagarinot pārējais laiku, tas dod papildus drošību, un es domāju, ka tas dod arī labāku harmonizēšanu, no, uh, nodokļu harmonizēšanu. Mēs gaidām jaunu risinājumu, jaunu priekšlikumu šajā jomā. Vēlos norādīt uz to, ka dažas valdības vēlas uh, celt PVN līdz 24%, kā piemēram Rumānijā un Ungārijā. Līdz uh, šim mm, šie minimālie paaugstināšanas procenti, kas paliek vēl desmitu robežās tiek saglabāti. Bet viennozīmīgi mums ir nepieciešama jauna noteikuma. Tāpat jāievēro arī, arī tas, ka um, iedzīvotāji cieši no nabadzības un ka tas um, nāk visam vēl klāt. Bez tam augstāka VN uh, ieviešana nenodrošina labāks ienākums. Paldies! Kutaš. Paldies Kutaškungam! Un tagad uh, Pusotra minūte Aldas grupas vārdā Šmita kungs lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs, godātais komisāra kungs. Es vēlētos pateikties no sirds arī referentam. Principēc es uzskatu, ka mēs nedrīkstām patēriņu iespaidot, nosakot PVN, un tomēr PVN nedrīkst būt par iekšējā tirgus kropļojuma instrumentu, un joprojām ir būtisks atšķirības PVN likmēs starp dalību valstīm. Monti kungs savā ziņojumā par iekšējo tirgu apgalvoja, ka pat atšķirības vienas dienas ietvaros dažādās likmēs var iekšējo tirgu ietekmēt negatīvi. Tāpēc tas, ka mēs e, PVN direktīvas pārskats tikai atliekam un atliekam, iekšējam tirgum nāk par ļaunu. Vēl bez tam ir svarīgi izprast, tieši kā jau komisārs teica, ir svarīgi samazināt administratīvo slogu. Mums ir jāuzlabo uzņēmē darbības vide, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un, protams, mums ir jāizveido tāda sistēma, kas ir pilnīgi droša pret krāpniecību. Priekšsēdētāja kungs, PVN ir ārkārtīgi svarīgs nacionālās identitātes jautājums, un tomēr atcerēsimies, ka labi funkcionējošam iekšējam tirgum ir nepieciešama daudz lielāka sadarbība, ne tikai nodokļu jautājumos, daudzos citos arī. Tāpēc es tiešām ceru, ka komisija uzdrošināsies savos nākamajos priekšlikumos strādāt veiksmīgi darbojošās iekšējā tirgus virzienā. Mums būs jārisina grūti jautājumi, un grūti jautājumu risināšana grūtos laikos prasa analīzi. Paldies! Prieksēdētājs, paldies Šmita kungam, un tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Pasesku kundze, vienu minūtu lūdzu. ¿No está la señora Basescu? Bueno. Jā, nav ieradusies nākamā runātāja. Tiene la palabra por un minuto. Šādā gadījumā es dodu vārdu Paskas kungam. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Paldies, priekšsēžkungs, godātais komisārkungs, kolēģi, komisijas Priešlikumā ir ierosināts, ir ierosināt minimālā PVN likmeni nākamajiem pieciem gadiem līdz 2015. gadam. Tad turpināt pievērot, piemērot 5 gadus vēl. Es saprotu, ka <clears throat> mēs ir nodrošināt tiesisko noteiktību, bet es domāju, ka ir jāpieliek papildus darbs pie harmonizācijas jo daudzi krāpšanas gadījumi rāda, ka PVN sistēma Eiropā darbojas neapmierinoši. Un tas ir saistīts ne tikai ar PVN likmēm, bet arī uz noteikumiem, kas tiek piemērot starptautiskajā tirdzniecībā, kas ļauj īstenot krāpšanas schēmas daudzos gadījumos gandrīz vai leģitimā veidā. Es domāju, ka mūsu uzņēmēja interesēs ir tas, ka PVN sistēma tiek pārbaudīta. 2013. gads man šķiet reāls termiņš. Šīs problēmas risināšanai ir jārod labāks regulējums. Paldies, Paskas kungs. Tagad dosim vārdu minūti Bronsa kungam. Eh, nodokļus ir nepieciešams ļaunums, uh, un tam vienmēr vajadzētu izmaksas nepieciešamības atspoguļot. Bet eh, jāņem vērā, ka eh, mēs nedrīkstam arī eh, iekasēt no cilvēkiem naudu un tikai tad izlemt, kam to tērēt. Tā ir tāda izšķērdības sagatavošana. Komisija 1993. gadā jau izteica ierosinājumu, kas vēl vairāk pilnvars atņem dalībvalstīm. Nodokļu joma ir viena no suverēnas valsts nepieciešamiem e, pilnvarām, un ja e, dalībvalsts to zaudē, tad e, Savienība uzurpēt vēl vienu ļoti būtisku pilnvaru. PVN harmonizācijas mērķis ir cenu neutralizācija un ES var arvien lielāku pieaugumu. Tas ir tās patiesais mērķis. Paldies, Bronskungs! Bazesku kundze! Tā kā jūs esat ieradusies tagad. Eh, dosim jums vārdu pusotru minūtu. Atvainojiet, priekšsēžu kungs. Jaunai PVN stratēģijai būtu jākoncentrējas uz administrīvās atslūgošanas mērķī, kā arī eh, nodokļu uh, robežu uh, mazināšanu un PVN atbalstīšanu. PVN cieš no PVN dažādajām likmēm un noteikumiem Eiropas Savienībā patreizējā PVN sistēma, kā to piemēro tagad daudzās dalībvalstīs, ir trūkuma pilna un to izmanto krāpnieks savos nolūgos. Tāpēc aicinu komisiju eh, publicēt savu pētījumu eh, rezultātus pēc iespējas ātrāk, kā arī eh, savas konsultācijas ar iesaistītām pusēm. Es domāju, ka mums būtu jārunā par eh, samazinātām PVN likmēm, par augstākās likmes iespējamību PVN jomā, kā arī par to, kurā vietā aplikt ar nodokļiem e, e, iekšējais tirdzniecība. Paldies, Bazesko kundze, tad vārds komisāru kungam atkal. Paldies priekšsēd, godātie deputāti. Vēlos jums pateikties par komentāriem, jūsu paustiem viedokļiem šajās debatēs. Priecājos redzēt, ka Eiropas parlaments un komisija ir vienos domās par nepieciešamību patreizējo PVN sistēmu reformēt. Kā es savā ievadrunā sacīju, eh, esmu priecīgs par jūsu uh, grozījumu gāru, kas attiec uz PVN nākotni, bet komisija atgādina, ka šis tehniskais priekšlikums te attiec tikai uz periodisko uh, standarta PVN likuma režīmu pagarnāšanu. Konsultāciju rezultāts par jaunu PVN stratēģiju tiek piemē, uh, pieminēts tikai tādēļ, lai uh, paskaidrot, kāpēc ir nepieciešams šādu pastāvīgi standarti minimālu likmi noteikti. Taču nav nepieciešams tagad uh, atsaukties uz jaunās pievienas stratēģijas mērķiem un aptvērumu. Tas būtu pāragri. Atgādinu, ka komisija arī nevar uh, apņemties noteikt datumu šodien uh, PVN uh, nākotnes režīmu noteikšanai. Mums ir vispirms jāveic šīs konsultācijas, tās sniegs uh, Eh, komisijai skaidrāk priekšstatu par to, kurā virzienā būtu jāiet. Un uz tā pamata arī mēs izstrādāsim eh, eh, likumdošanas priekšlikumu. Mēs tagad esam savu darba finišu taisnē attiecībā uz zaļo grāmatu, un tagad būs izšķirošās nedēļas, kurās notiks jautājumi, debats ar sabiedrību, ar parlamentu, ar dalībvalstu pārstāvjiem, un šie jautājumi, kas tik pacelt skaidri attiecās uz jautājumiem, kas šīs dienas debatēs arī izskanēja. E, tāpēc es domāju, ka debates nākamo mēnešu gaitā būs auglīgas, un e, ceru, ka jūs ļausiet komisija izstrādāt daudz labāku PVN nākotnes stratēģiju. Paldies! Paldies, komisārkungs! Kāsas kungs! Nu, paldies, priekšsēdi. Pat labāk nav tulkojumu no maltiešu valodas. Dwar proposti li ħatu ħorġu bija il-Kommissjoni, kif qalu l-sħabi. Priekšlikumu kurs ir sagatavojusi komisija, kā jau kolēģi sacīja, mums ir jā. Ja tiek galā ar krāpšanas eh, gadījumiem, kas patreizajā sistēmā ir tik viegli īstenojami, jā, tiek galā ar šķēršļiem uzņēmēja darbībā un jāredz iekšējais tirgus, kas būtu efektīvāks. Mēs neesam ieslīguši detaļās attiecībā uz risinājumu, ko mēs prasam no komisijas, ir tas, lai tā sagatavot priekšlikumus pēc iespējas drīzāk, lai mums būtu debata par šo jauno sistēmu, iespējami drīzāk un mums būtu efektīvāk PVN sistēma nekā patreiz tas ir. Es saprotu, ka ziņojuma mērķis ir pagarināt patreizējās sistēmas darbības periodu, bet mēs gribam vēlreiz uzsvērt komisijai, ka mēs gaidam, jūs priekšlikums ļoti tos gaidam lai arī mēs varētu savus uh, priekšlikumus savukārt jums uh, izteikt par to un savus domas. Paldies, Kāsas kungs! Līdz ar to šīs debatas varam beigt, un mums būs balsojums pus 12. rīt. Un tagad pievēršamies nākamajam darba kārtības punktam. Steidzam, paldies!